paziņojumu saistībā ar šīs sesijas sākumu. Pirmkārt, mēs šodien visi skatāmies uz mūsu dienvidu kaimiņiem. Pēdējo dienu laikā e, notikumi Eģiptē visā reģionā ir sākušas jaunas sociālās vēsmas. Cilvēki ir gatavi cīnīties par demokrātiju un dara to ar absolūto pārliecību. Jau tagad ir notikušas nopietnas izmaiņas, mēs šīs izmaiņas varam atbalstīt, bet ļoti žēl, protams, ka šīs izmaiņas un pārmaiņas ir notikušas bez, nav notikušas bez cilvēku upuriem. Tāpēc mēs ļoti vēlamies, lai šajā reģionā valdības sāktu uh, dialogu ar saviem iedzīvotājiem un nekādā gadījumā nepārkāptu cilvēku tiesību normas. Un nekādā gadījumā, lai uh, lai netiktu pārkāpti arī noteikumi saistībā ar uh, presas brīvību un pulcēšanās brīvību. Mums visiem šīs vērtības ir ļoti svarīgas. Eiropas Savienībai šādas vērtības ir ļoti svarīgas. Atceramies, ka 89. gadā daudz Eiropas politiķi uzskatīja, ka pārmaiņas, kas notiek austrumos, Eiropas austrumos ir diezgan biedējušās pārdomas, bet nu, jūs redzat, kādas ir, eh, kādi fantastiski rezultāti, tāpēc mēs varam arī tagad palīdzēt mūsu kaimiņiem, lai mūsu kaimiņu valstīs cilvēki varētu dzīvot mierīgi un lai viņiem nebūtu jādodas uz citām valstīm. Šādā veidā parādīsim, ka mēs esam patiesa vienota savienība. Paldies! Ņemot vērā situāciju, kas ir izveidojusies mūsu dienvidu kaimiņu valstīs, varam teikt, ka daudzās Eiropas Savienības valstīs tagad ir diezgan o, liels emigrantu skaits. Tāpēc mēs varētu palīdzēt o, e, mūsu dienvidu valstīm, lai varētu tikt galā ar imigrantu plūsmu. Atceramies, ka arī situācija migrantu jomā ir mūsu kopīga, uh, kopīgs uzdevums. Vēl viena lieta. Varam teikt, ka esam atzīmējuši arī startautisko dienu pret bērnu izmantošanu kara darbībā. Joprojām ir ļoti daudz bērnu, Šobrīd ir informācija, ka bērni, kas ir iesaistīti kara darbībā, ir kādi 200 līdz 300 tūkstoši. Tas ir vienkārši traģiski. Bērni tiek izmantoti kā karavīri un piedalās bruņoties konfliktos. Un nobeigumā ceturtā, ceturtais svarīgais paziņojums no Irānas nāk vienkārši šokējoši skaitļi. Pēdējā gadā daudz vairāk cilvēku ir arestēti un politiskie pretinieki, politiskie disidenti bieži vien tiek uh,